lieldienu brīvdienām. Vai varam pieņemt šodienas darba kārtību? Liels paldies! Aicinu apstiprināt februāra un marta sanāksmi protokolus šajā gadā. Ja komentāru nevienam nav, tad uzskatām tos par apstiprinātiem. Rītdien nākšu klajā ar sanāksmes vadītāju paziņojumiem un atskaiti par notiekošajām iestāžu sarunām. Tādēļ uzreiz pāriem pie sestā mūsu darba kārtības punkta - fintech. Ziņojums par tehnoloģijas ietekmes finanšu sektoru nākotni. Šeit mums ir jāizskata grozījumi. Referente Kora ir zālē. Lūdzu, tad jums vārds. Well, thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Fintech ir uh, tāds ļoti aktuāls uh, vārds, ko izmanto finanšu nozarē mūsdienās, un tas tā jau kādu brīdi. Tas pats ir arī ASV un Āzijā. Uh, Eiropa tikai tagad sāk apzināties finanšu sektora um, tehnoloģiju lomu, un konferencēs finanšu ekspertiem, kas piedalās, parasti es jautāju, kam pieder bitkoina un parasti tātad, kas izmanto bitcoin, un uh, neviens parasti roku nepacē, tad nu secina, ka nākotnē nesam gatavi. Eiropai vajadzētu mm, pārtraukt to, ka pārst, pastāvīgi raugāmies pār plecu, lai saprastu, vai esam izbēguši no kārtējās krīzes. Mums ir jāstrādā uz nākotnes attīstību, un ja drīzumā neizmēs, sāksim izmantot šo fintech uh, um, iespējas, tad um, nebūsim vairs vēl spēlētāji. Esošā fintech attīci, uh, attīstība notiek ASV, Ķīnā, Izrēlā un attiecīgi tur atrodas arī svarīgākie uzņēmumi un fintech aktīvi darbojas arī Latīņamerikā un Āfrikā. Ja Eiropa grib saglabāt konkurētspēju un mūsu esošo finanšu infrastruktūru, tad inovācijām jābūt normai, nevis ārkārtas gadījumam. Uh, Iespējas šeit ir milzīgas gan nozarei, gan arī patērētājiem. Un fintech uh, rezultātā būs ērtāk, uh, um, lielāka izvēles iespēja, ātrāk pakalpojumi, lētāks izmaksas patērētājiem. Un arī finanšu nozarei varētu būt milzīgi ieguvumi, kā piemēram izmantojot lielos datus un fintech samazina izmaksas un nodrošina labāku riska pārvaldību. Eiropas regulējumam ir jāveicina inovācijas uh, finanšu tehnoloģiju jomā. Eiropai ir jāatvieglo uh, šis sektors, nevis jāapgrūtina. Un tādēļ mēs kopā ar ēnu referentiem esam kopīgi strādājuši, lai uzlabotu mana ziņojuma teksta redakciju. Un man liels prieks, ka uh, tagad šeit mēs nepārnāsim pilnīgi visas rekomendācijas, bet prieks, ka mums izdā, izdevās panākt politisku vienošanos par šo ziņojumu. Uh, un par to, ka mums ir kopīgs prioritāts. Tā pirmā prioritāte ir kiberdrošība šis ikoniskais zaglis, kas ar pistoli un aizklātu seju iet bankā, ir redzams vairs tikai pagājušā gadsimta filmās. Mūsdienās jārunā par hakeri, kas savā garāžā vai bērniņos strādā ar alus pudeli rokā. Kiber noziedzība ir pieaugoša problēma un tā rāda aptuveni 280 miljārdu dolāru gadā zaudējums. Makafīlī fonds norāda, ka uh, gan sabiedrībai kopumā, gan organizācijām kopējie zaudējumi ir lēšami aptuveni 400 miljārdu dolāru apjomā gadā. Un šodien redzējām medijos, ka Vācijā tiek ziņots, ka pagājušajā gadā kiber uzbrukumu skaits ir dubultojies. Tādēļ, manuprāt, um, tā ir nopietna problēma, ar kur jāstrādā. Pārsteidzoši ir tas, ka vairāk nekā 80% pasaulē pieejamo digitālo datu ir tikuši radīti pēdējo divu gadu laikā. Tas parāda to, ka eksponenciālā kārtā pavisam īsā laika periodā ir pieauguši datu apjomi un arī tas rada bažas. Tādēļ ir labāk jākoncentrējas uz kiberdrošību gan bankās, gan arī citās finanšu nozīmēs, uh, iestādēs, tajā skaitā izmantojot stresa te testus. Uh, un regulējušām iestādēm ir jānodrošina informācijas apmaiņas starp uzņēmumiem un valdībām. Šeit uh, daudz uz kārts ir liks gan patērētājiem, gan valstīm, gan organizācijām. Finanšu nozarei nākotnē būs nepieciešama papildus uh, fina, uh, tehniskie darbinieki un uh, mazāk. Uh, Uh, finanšu speciālisti. Tas būs uh, saistīts ar to, ka ir jāaizsargā šis milzīgais datu apjoms. Tas pats attiecas arī uz uh, datu regulētāju. Viņiem ir jāpievērš nopietni šai nozarei, lai saprastu, kas īsti notiek un kādā veidā finanšu sektora tehnoloģijas ietekmē kādus pieņemamos lēmumus. Ir jānodrošina vienlīdzīgs spēles noteikumi visām pusēm ir ļoti daudz jaunu spēlētāju, kas šobrīd um, pievienojas šiem tirgum, Un fintech attiec ne tikai uz tradicionālajām bankām un apdrošinātājiem, te ir jārunā arī par daudziem jaunu uzņēmumiem un arī lielajiem uzņēmumiem kā Apple ar Apple Pay un Google un ar Google Wallet šo maka funkciju. Nākotnē būs aktuāli. Patērētājiem ir vienalga, vai finanšu produkts ir no tradicionālas bankas, milzīga uzņēmuma vai maza jauna uzņēmuma, un tādēļ vienāds risks un vienādi noteikumi visiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāpiemēro. Tikai nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas, mēs stiprināsim inovācijas. Un nobeigumā mums ir jāspēj eksperimentēt Eiropā ar fintech risinājumiem ļaujot izmēģināt jaunas inovācijas, nodrošināt regulatoru atbalstu un finanšu diena um, pakalpojums sniedzēji tādēļ, tādējādi iegūs pieredzi un mēs neapdraudēsim patērētāju vajadzības. Te mēs nerunājam par uh, vieglāku regulējumu vai izņēmumiem, te mēs runājam par to, ka ir jāmaina attieksme, ir jākoncentrējas uz iespējām, nevis uz problēmām. Lielākā mērā ir jākoncentrējas to, ka mēs izmantojam visas fintech iespējas, lai varētu uh, veicināt ekonomisko izaugsmi šajā sektorā. Un tas ir tādēļ, ka šobrīd Eiropa nav vadošais spēlētājs. Eiropai tieši tāpat kā Nīderlandes Formula 1 uh, braucējiem ir jāizmanto šīs tehniskās iespējas, lai kļūtu par līderi. Mēs varētu Eiropu pielīdzināt šim uh, braucējam, it kā mēs to spējam darīt, vienkārši ir jāizmanto mums dotās iespējas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentei. Dodam vārdu ēnu referentiem. EPP vai Brian Fejs kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Gribētu uzteikt kopīgi paveikto darbu, gribu uh, apsveikt koru. Viņa ir lieliski pastrādājusi kopā ar pārējiem ēnu referentiem, mēģinot um, šo darbu pilnveidot. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Tas ir pirmais uh, ziņojums jebkurā no ES institūcijām. Komisija, kā jau mēs zinām, strādā pie īpašās darba grupas izveidas, kas jau ir uzsākuši publiskās konsultācijas šajā jomā, bet mums jau būs gatavs ziņojums. Tas būs pirmais, un tas ļoti skaidri izklāsta tās prioritātes, ko Ekon un Eiropas parlaments kopumā ir pieņēmuši, lai mēs tās spētu virzīt uz priekšu. Un ir jāpanāk pareizais līdzsvars no vienas puses finanšu stabilitāti ir jāpārliecinās, ka šis um, grūti panāktais regulējums, ko esam īstenojuši pēdējo de gadu desmitu laikā, kas ir saistīts ar riska samazināšanu un pārliecinoties, ka finanšu sistēma labi darbojas, lai tas paralēli ļautu darboties ar inovācijām šajā sektorā, un tas ir tas svarīgākais. Ir jāpanāk šis līdzsvars, un tas bija būtiski arī mūsu grupai panākt uh, līdzsvars no finanšu stabilitātes no vienas puses, un no otras puses uh, uzsverot fintech neaz, neapsveramo uh, lomu no otras puses. Kā jau referenti norādīja, jā, svarīgi Eiropa nav tajā labākajā pozīcijā šobrīd, ja paraugāmies, um, kur slēpjas investīcijas šajā nozarē pēdējo gadu laikā, tad tur Eiropa nav jāmin. Vairāk nekā 22 miljārdi eiro investīciju 15. gadā, un katru gadu redzam, ka arī investīcijas eksponenciālā kārtā pieaug. Eiropai ir jāskrien pakaļ pārējai pasaulē, mums ir jānodrošina finansējuma iespējas un pētniecības iespējas, lai palīdzētu gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem šajā sektorā. Es patiešām uzskatu, ka ir svarīgi at, norādīt, ka Eiropā pēdējo gadu laikā ir arī izveidoti vairāki tādi punkti, centri, kas ļauj šim sektoram izaugt gan manā valstī, gan arī citās valstīs redzam uh, um, jaunus fintech uzņēmumus, un arī to ir svarīgi atzīt. Manuprāt, gan ziņojums, gan arī iesniegtie grozījumi mēģina noteikt pri par prioritāti vairākas jomas. Šeit neminēšu to, ko Kori jau minēja attiecībā uz datu apmaiņu un kiberdrošību, bet, manuprāt, ir vairāki citi svarīgi jautājumi, kuriem jānorāda, jo īpaši regulatoriem Regulatoriem ir jāpilda savi pienākumi, tādēļ viņiem nepieciešamas, zin, nepieciešamas zināšanas, viņiem jāsazinās ar nozaru, un arī mēs ziņojumā esam atsaukšies to, uh, kas, kāda jau ir pieredze. Tātad jātiek nodrošināta pareizā atmosfēra, lai būtu iespēja sadarboties ar uzņēmumiem un apmainīties ar viedokļiem. Šeit ir nepieciešama sadarbspēja. Uh, starp visiem finanšu regulatoriem, kas jau pastāv visā Eiropas Savienībā. Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums no mūsu perspektīvas raugoties. Un jāatzīst arī um, kopējās monetārās savienības loma. Arī mūsu komiteja ir uh, virzījusi uz priekšu šo elementu, kas ir būtiski atbildīgs par Eiropas finansējumu iespējām. Un paturot prātā digitālo vienoto tirgu, šeit ir milzīgi izaicinājumi. 21 miljonus uzņēmumu priekšsēdētāji visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tiem šobrīd ir uh, liekta piekļuve kredīt vai debetkāršu apmaiņas um, iespējām. Tādēļ Fintech ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, tāpat kā monetārajā savienībā, gan arī digitālās um, izaugsmas kontekstā. Un nobeigumā vēl gribētu teikt, ka šis būs iegūms gan patērētājiem, uh, gan arī citiem. Nu, bankām varbūt uh, nāksies nedaudz saskarties ar šķēršļiem. Jā, šīs tehnoloģijas traucē darbību, bet, manuprāt, tas viss nāk par labu patērētājiem, nodrošinot, ka um, darījumu izmaksas uh, pazeminās un ir lielāka konkurence. Tas nāk par labu uzņēmumiem, patērētājiem un arī finanšu stabilitātei rezultātā, kas galu galā ir centrālais mērķis. Paldies! Thank you! Uh... Paldies! S un D grupas vārdā Eva Kēlī, Katrīna aizstājot mūsu kolēģes vārdā, kuru šeit nevarēja ierasties. Es uh, nolasīšu viņas uzstāšanos. Vispirms pateicība Korai par uh, labo visaptverošo ziņojumu bija ļoti konstruktīvs dialogs ēnu referentu sanāksmēs. Tātad šis ziņojums ir par uh, datiem, tehnoloģijām, arī par naudu un kapitālu tikpat lielā mēro, mērā mēs uzskatām, ka ir lielas iespējas gan jauniem inovatīviem uzņēmumiem, gan pastāvošām e, iestādēm. Raugoties uz to, kas notiek ASV un Āzijā, Eiropa jau e, atpaliek no šiem reģioniem, jo nav uh, veikta atbilstoši pasākumu un regulējums nerosina inovāciju.

Komisijai būtu jāizveido fintech rīcības plāns kapitāla tirgu stratēģijas ietvaros, lai panāktu efektīvāku un labāk integrētu Eiropas finanšu sistēmu, nodrošinātu finanšu stabilitāti un patērētāju aizsardzību. Šādiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem visā Eiropas Savienībā, veicinot uh, konverģenci, regulatīvo pieju un regulatīvo regulatīvu arbitrāžu aizsargājot uh, patērētājus, kas ir uh, viskrūtākā situācijā. Tāpat ir uh, jāatbalsta digitālās prasmes, jāsniedz konsultācijas patērētājiem par to, kā izmantot šos jaunos pakalpojumus. Eh, finansiālā un eh, digitālā izglītošana ir ļoti būtiska, tāpat jāinformē par risku fintech vidē, kiberdrošība. Ir pēc iespējas eh, liela uzmanība jāpievērš kiberdrošībai un jādomā par fintech riskiem. Komisijā jāizstrāda bilstoši tiesību akti un tālāk par blokķēdēm. Uh, ir eh, jālikvidē šķēršļi eh, juridiskajā un regulatīvajā vidē attiecībā uz uh, šīm lietojuma programmām. Šobrīd bitcoin un šādas lietojuma programmas tiek izmantotas noziedzīgos nolūkos, naudas atmazgāšanai. Mums ir nepieciešama atbilstoša reakcija un atbilstoši tiesību akti par šīm tehnoloģijām. Tāpat ir jāveido dialogs starp fintech uzņēmiem, bankām un uh, regulātoriem. Mēs uzskatām, ka šis ir labs sākums un Eiropa nākotnē kļūst par fintech uh, centru. Paldies! ECR grupas vārdā Foksa kungs. Viņa nav zālē, tad goe grupas vārdā Papadimulis kungs. Paldies priekšsādātā Marīzas Matijas vārdā, kur ir mūsu ēnu referente un kura uh, ieradīsies Briselē šodien um, vakarā. Gribu izteikt pateicību par šo ziņojumu projektu, par sagatavotiem kompromisiem. Jau no uh, sākuma diskutējot par fintech mūsu grupā un mūsu uh, ēnu referente pauda bāžas par vienpusīgo pieju. Un uh, pirmkārt mums būtu jādomā par uh, patērētā interesēm, nevis par finanšu iestāžu pēļņu. Šeit uh, nav konkrēti priekšlikumu, kā pārvarēt šo plaisu, kas šobrīd pastāv. Uh, mēs uzskatām, ka ir jābūt inkluzīvai izaugsmē, jācīnās pret nevienlīdzību, eh, jāveicina ehm, saskaņot izaugsmi, tām jābūt galvenām prioritātēm. Ir teikts, ka eh, fintech nodrošinās labākus produktus, lielāku caurskatāmību, regulējumu bet e, jaunas tehnoloģijas rāda arī jaunas regulatīvas problēmas, un šeit tikai daļēji tiek atzīti apdraudējumi, kas rodas ar vien ātrāk pieņemot uh, finansiālus lēmumus. Ir uh, skaidri jādefinē uh, ierobežojumi, ir jābūt skaidram regulatīvām procesām, tā šai ziņojumā šobrīd pietrūkst. Uh maz, ir pagājuši mazāk nekā desmit gadi pēc finanšu krīzes, un tādēļ nevar šo tiesību aktu izstrādi uh, īstenot kā ārpakalpojumu. Ir iespējams uh, iekļaut vairāk elementus, lai uh, ieguvēji būtu arī patērētāji, lai viņus neapdraudētu jaunās tehnoloģijas un uh, lielā, lielie fintech uzņēmumi. Patērētāju informāšanai un izglītībai arī ir uh, jāpiešķir liela nozīme, par to vairāk jārunā šai ziņojumā. Tālāk tiesības uz privāto dzīvi, datu aizsardzību un uzraudzību, arī šie aspekti būtu vairāk jāizceļ. Tāpat uh, ir jāaizliedz arī e, tā saucamo mēstuļu izsūtīšana vai spamošana. Pateicamies um, e, referentei par viņas veikumu un es arī informēšu mūsu ēnu referentu par debašu norisi. Paldies! Raimond kungs nu, zaļo grupas vārdā. Jā, es vēlos pateikties referentei par ļoti konstruktīvo darbu Uh, un sadarbību ar ēnu referentiem. Mēs uh, pārsvarā runājām par priekšrocībām un riskiem, kas saistīti ar šo ziņojumu. Tas ir labi, jo tas ir pirmais ziņojums, ko mūsu iestāde gatavo par šo jautājumu. Bet no otras puses, atklāti runājot, tas ir uh, ziņojums par šo jautājumu. Mēs runājam par uh, labām lietām, par negācijām. Uh, un uh, runāt par regulējumu, es domāju, ka nākotnē mums nebūs tik viegli visām grupām par to vienoties, bet šobrīd, uh, mūsuprāt, bija svarīgi runāt par šiem jautājumiem, par risku. Fintech ir instruments, tas pats par sevi nav nekas ne labs, ne slikts, tas tā kā āmurs, ko var izmantot gan, lai kaut ko uzbūvētu, vai arī, lai kaut ko sagrautu. Uh, un es ceru, ka nākotnē mēs arī izvērtēsim ne tikai iespējas, bet arī risku un uh, tāpat laikā nebaidīsimies no, no jebkādiem jauninājumiem, jo tas palīdz uzlabot tirgus darbības efektivitāti un pam, samazina mm, darījumu izmaksas. Un uh, es domāju, ka šis uh, ziņojums būs nozīmīgs pirmais solis šajā virzienā. Paldies! Neredzu kolēģus no FDD un ENF grupām. Brīvais mikrofons, Nīna Gīla. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vēl, eh, es arī vēlos pateikties Korai par šo ziņojumu. Šis temats tiešām ir ļoti būtisks. Fintech eh, var pamatos mainīt finanšu sektoru darbību un tādēļ, eh, ja tiek gatavots regulējums, tam ir eh, jābūt tādam, kas būtu eh, aktuāls arī nākotne un ir jābūt inkluzīvai pieejai šai nu, jomā, jo daudzi cilvēki ir mm, tādi, kam ir grūti uh, Uh, strādāt ar šiem jaunām tehnoloģijām, pat nevienmēr tik viegli tik galā ar uh, viedtāruņiem. Tāpat daudzi fintech uzņēmumi darbojas apvienotajā karalistē un arī Brexita kontekstā uh, tam būs ietekme uz um, sarunām ar Eiropas Savienību un ir jānodrošina, lai šie pakalpojumi un pieredze joprojām būtu pieejami. Un es domāju, ka būtu arī jādomā par ietekmi uz darba tirgu, it īpaši banku nozare. No Un svarīgi ir tas, ka jūsu ziņojumā ir uh, runa par to, ka komisijā jāizvērtē fintech sociālā ietekme, un tas jāņem vērā arī rīcības plānā. Paldies! Burhards Valds, paldies! Priekšsēdētā pavisam īs komentārs no manas puses. Es arī vēlos vispirms pateikties referentei par labi sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka mums pa, pamatos ir jāizdiskutē šis svarīgais jautājums. Jau ir uh, daudz kas iekļauts šajā ziņojumā, bet jāņem vērā, ka pārmaiņas notiek ļoti strauji fintech nozare. Un mums ir uh, tas jāņem vērā kā likumdevējiem. Un es domāju, ka tas varbūt būs svarīgākais punkts runājot par šo tematu, proti eh, tas, ka mums regulāri ir eh, jāpievēršas šim jautājumam, tāpat jābūt pārskatām par jauninājumiem šai jomā un um, arī uh, jāveic atbilstoši pasākumi. Un tādēļ esmu arī apmier, ļoti apmierināts ar to, kas šeit ir piedāvāts, bet būtībā domājot par nākotni, tā kā šajā uh, jomā notiek tik daudz pārmaiņu un tās ir ļoti straujas, tad mums kā likumdevējiem būtu skaidri, uh, tas jāapzinās un jāvienojas par to, ka mēs nākotnē uh, strādāsim pie šā jautājuma un kā arī mēs, uh, lai mēs spētu pietiekami strauji reaģēt uz notiekošām pārmaiņām gan šeit komitejā, gan parlamentā. Paldies! Es jums pilnībā piekrītu, Pervāns Pērēs. Dieu, Dieu, l'atmosphère là, le soutien à. Es turpināšu Burkhārta balts iesāto, vai tas nozīmē, ka mēs tagad eh, liksim uz balsojumu jaunu lamfaluzi metodi, kas ir koriģēta priekš finteka. Tas ir cits jautājums, bet es domāju, ka mūsu priekšā ir labs teksts un parlamentam par to ir jāizsakās. Un šeit ir izaicinājumi likumdošanas eh, koriģēšanai Es strādāju pie priks eh, likumdošanas un jāatzīst, ka to mēs gatavojām, nedomājot par to, kas notiek, iegādājoties paketes eh, eh, produktu Un mēs esam sagatavojuši likumdošanu outsideriem, kuri um, ir uh, grūtības ar finanšu iz, uh,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 ir cieši saistīts ar fintech attīstību. Es redzu arī, ka šeit ir vairāk elementi iekļauts. Bet es gribētu pievērst uzmanību nākotnes diskusijām. Es nezinu, kāda būs metode, vai to piedāvās eh, komisija vai eh, manas tautas partijas kolēģis, taču, manuprāt, viens temats, kuru mēs nesam pagaidām vēl skatījuši, ir atbildību ķēde un patērētāju aizsardzība, jo šodien tīri klasiski patērētāju aizsardzība ir atkarīga no ķēdes pēdējā posma, no tā, kurš veids produktu izplatīšanu. Ar fintech būs aizvien grūtāk uh, izsakot eh, šim izplatīšanas mehānismam, vai tas ražotājs vai produktu izgudrotājs, kurš varēs tiešā veidā piekļūt patērētājiem. Un viss jēdziens par atbildības ķēdi tiks sagrauts. Es domāju, ka mūsu komitejai savā turpmākajā darbā attiecībā uz jauno komisijas priekšlikumu par patērētāju aizsardzību Eh, mazuma finanšu tirzniecības pakalpojumos, un šeit es negribu pārāk dziļi aiziet salīdzinājumus, tomēr gandrīz varētu teikt, ka mēs interes, domājam par izplatīšanas ķēdi un, pa, un šīs um, idejas mums vajadzēs iekļaut arī uh, tekstos par finanšu pakalpojumiem un jāpatur fina, patērētāju aizsardzības princips spēku. Thank you. We have some relevant issues connected to that in the šeit ir atsevišķi būtiski jautājumi, kas iekļaut ir PSD divi failē un tagad eh, dosie un tagad došu vārdu. Ā, nē, mums vēl ir klāt komisija. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijai nav nekas daudz piebilstams. Mūsuprāt, ziņojums ir līdzsvarots, tāpat arī kompromiss grozījumi. Un, eh, daudzi mērķi fintech jomā ir uzskatām par saistošiem un to sasniegšana ir mūsu ceļš uz priekšu. Mūsuprāt, fintech sniedz dažādas iespējas, lai varētu nodrošināt eh, piekļuvi patērētājiem un eh, MBU finanšu pakalpojumiem vai finanšu pakalpojumu piekļuvu tirgumu. Mēs eh, vēlamies lielāku efektivitāti finanšu pakalpojumu tirgu, un mēs uzskatām, ka barjeru samazināšana var veicināt vai labāku uh, konkurence ir noderīga vienotēm tirgum, bet, protams, šeit ir jāpredstata skaidra politika, skaidra datu aizsardzības politika, dati ir būtiski fintechā, datu e, drošība ir būtisks jautājums, lai varētu šo politiku līdzsvarot un tas ir jābalst uz, arī uz proporcionalitātes principu, kurā mēs uzņemamies pieju, kas ir balstīta uz risku, un mēs tādā veidā nosakām, kādi notiekumi ir jāpiemēro un kā mēs varam turpināt strādāt. E, kā jau vairāk deputāti norādīja, komisijā turpinās konsultēšanās tās turpināsies līdz jūnija vidum, un tad mēs varēsim lemt par tiem soļiem, kādus, kādi tiks sparti vēlāk. Paldies! Paldies! Un tagad atkal vārds referentei Korai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies sēdu referentiem un pārējiem runātājiem par viņu atbalstu. Es domāju, ka ir ļoti noderīgi, ka mēs esam formulējuši pamatprincipus, mums nav atbildes uz visiem jautājumiem, šeit nav runa par panacēju, bet e, ļoti labi ir iesākt uzdodot pareizos jautājumus. Burkhards norādīja e, pārvaidzību pēc ātruma, Pērvanš runāja par atbildību, Goe un Zaļie pieminēja eh, pareizo līdzsvaru ar eh, patērētāju un komersantu interesēm. Protams, mums ir šeit jāatrod pareizais līdzsvars, bet, manuprāt, parlamenta ieteikumi var būt noderīgi komisijas fintech darbības plānam, lai tas būtu darba plāns ar konkrētiem soļiem un konkrētiem termiņiem manuprāt, ir tikai divas opcijas fintech nākotnē. Vai nu jūs esat uh, vai nu jūs esat tie ēdāji, vai tie pat, uh, vai tie, kuri tomorrow, then... apēstie, un mēs vēlētos būt tie, kas ir pie galda. Tā, paldies, un nākošā reize šis jautājums tiks skatīts 31. datumā. Nākošais punkts ir MPL eh, atzinums par minimālo ienākumu. Referents ir Migels Viegašs. Bom, em primeiro lugar. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos pateikties par iespēju grozīt darba kārtību, lai es varētu piedalīties šajā diskusijā. Es vēlos pateikties sekretariātam un visiem godējumiem deputātiem par šiem grozījumiem kas deva man iespēju izklāstīt eh, zi, eh, ziņojumu. Es pārāk eh, daudz laika nu, neaizņemšu, jo jūsu priekšā ir teksts, tas ir samērā īss, un piebildīšu tikai to, ka mēs vēlamies gatavot šo pirmo, gatavojot šo pirmo tekstu, vēlamies Eh, nāk klajā ar pie, ļoti pragmatisku pieeju, ar objektīviem mērķiem, eh, norādot, ka sabiedrība ir tāda, kāda tā ir, sabiedrība nav perfekta, tirgus sabiedrība eh, ražo, rāda sekas un attiecībā pret šīm sekām valstis var vai nevar ietekmēt savas atbildības. Nosauktie skaitļi nav eh, mūsu izdomāti, tie atspoguļo nabadzības līmenis, tas tie atspoguļo iedzīvotāju skaitu, kas ir bez darba. Uh, Tāpat ir elementi, kas norāda uz publiskiem instrumentiem, kas ir paredzēti pārdalīšanai, bez kuriem situācija būtu vēl sliktāka. sliktāka. Tāpat ir norādes uz stingrās taupības politiku, kas šos rādītājus vēl palielināja un pasliktināja, un balstoties uz šiem objektīvajiem konstatējumiem, šiem elementiem, tie nav sagrozīti, tie ir tādi, kādi ir mēs nākam klajā ar aicinājumu, kas tiks pilnībā atbalstīts un ka varēs tikt stiprināti publiski instrumenti, kas dod iespēju šo realitāti grozīt un skaitļi samazināt. Protams, mums ir jārunā par tiem elementiem, kas aizvien ietekmē dalību valstis, lai tās varētu pārvaldīt savus uh, publiskos kontus, un šī realitāte uzliek par pienākumu to, lai tiktu pārskatītas politikas un varētu nodrošināt labāku sociālo taisnīgumu. Mēs vēlamies iet vēl tālāk un vēlamies uh, iekļaut šo realitāti makroekonomisku um, politiku ietvarā ir nepieciešamība. Mēs nevaram runāt tikai par IKP, par radītājiem, ir nepieciešams iekļaut šo nevienlīdzības uh, aspektu uh, statistikā. Tāpat ir atsauce uz nodokļu nenomaksu un izvairīšanos. Turklāt šeit mēs runājam par publiskiem resursiem, kas tiek atņemti dalībvalstīm un kuri būtu vēl viens instruments, lai cīnītos pret šo šī problēmām. Un visbeidzot ir atsauce uz minimālu ienākumu līmeni, kas vēl jo vairāk tās no mūsu izdomājums, no starptautiskas institūcijas, kas strādā, lai mazinātu sociālo atstumtību un nabadzību, ka ir jānorāda minimāls ienākuma līmenis, kurš atbilstu, kā norāda šīs institūcijas, 60% no vidējā Eiropā. Tāpēc ir ļoti būtiski ņemt vērā šos elementus pazi, deklarāciju jūs jau saņēmāt, un mēs varētu atbalstīt šos priekšlikumus, kuru mērķis ir panākt konsensu, kuru mēs vēlētos maksimāli plašu. Paldies! Thank you! Paldies! No tautas partijas Dana Maletiča. Paldies, priekšsēdētāji! Es izklāstīšu Ramāna Tomsa sagatavoto tekstu, viņa ir mūsu ēna referenta. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam Miguelam Viegašam par sagatavoto ziņojumu un norādīšu uz trim galvenajiem punktiem. Uh, ko ņem vērā mūsu ēnu referenti. Pirmkārt, sociālās drošības filmēni ir ļoti nozīmīgi personām, kas piedzīvo pārējošas finansiālas grūtības, taču dalību valstīm ir pienācīgi jāveido un jādefinē šie drošības pilnvaru. Mēs ļoti labi zinām, ka ir ļoti būtiski e, paredzēt cilvēkiem iespēju nodrošināt sev un ģimeni e, dzīves, minimālus dzīves standarts vismaz un nebūt atkarīgiem no uh, sociālas uh, nodrošināšanas. Minimālais ienākums ir noderīgs tiem, kuriem ir uh, pārējošas problēmas, bet tas nav risinājums, lai uh, mazinātu nabadzību. Otrkārt dalība valstis ir ar atšķirīgām ekonomikām un spēju uh, nodrošināt finansiālus resursus. Nedrīkstam aizmirst, ka minimālā ienākuma noteikšana ir pienākums, kas uzliek finansiālu nastu dalību valstīju, un tāpēc vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru. Un šeit ir runa par to, kā situāciju risināt. Mums vairāk ir jādomā par ekonomikas stimulēšanu un jaunu darba vietu dalīšanu, kas dotu iespēju uh, ikvienam dzīvot bez finansiāla papilda atbalsta. Treškārt, būtiski ir saistīt fiskālo konsolidāciju un budžeta deficīta mazināšanu. Uh, Eh, sociālo pakalpojumu eh, summu samazināšana nav pareizais veids. Mums ir jādomā, kā to darīt labāk un kā efektīvi un efektīgi eh, tērēt valsts līdzekļus. Un šai domai ir jābūt dominējošai tad, kad mēs runājam par sociālās drošības izmaksām un citiem valsts tēriņiem. Mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Thank you. Paldies! SLD grupas vārdā Pērvanša Berēsā. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos Emanuelu Morelu vārdā, kurš nevarēja būt klāts. Um, dažādu iemeslu dēļ. Politika un diskusija par minimālu ienākumu atgriežas mūsu Eiropas diskusijās, taiskaitā ņemot vērā vēlēšanu kampaņas un, lai līdzsvarot mūsu solidaritāti un atbildību. Uh, eh, un, uzsvari vairāk tik likti uz atbildību. Ar atbalstu struktūrālām reformām nereti sociāli aklām. Tāpēc var apsveikt templu komitejas uzsākto darbu un atzīmēt to, cik lielā mērā savstarpēja ir atkarīgas politikas darba tirgu, sociālās politikas un ekonomiskās pārvaldības uh, politikas, kas leģitimē mūsu iesaistīšanos, mūsu komitejas iesaistīšanos šajā darbā. Un referents aicina paturēt prātā sociālo kontekstu, kurā mēs gatavojam šo atzinām 2015. gadā. 24% iedzīvotāji dzīvoja zem ar atstumtības un nabadzības risku par nevienlīdzību samazināšanu. No Jautājums par īpašumu un ienākumiem ir daļa no stratēģijas 2020, un šajā sakarā Lēna eh, referents uzskata, ka jāpievieno jauni rādītāji tiem, kas ir paredzēti Eiropas semestrī, padarot tos saistošus, lai varētu eh, precīzāk izmērīt nevienlīdzību. Tāpat arī jautājums par pirktspēju, kuras sakarā uh, mēs konstatējam, ka līdzsvara trūkums aizvien pieaug. Referents aicina komisiju sagatavot ietver direktīvu par Eiropas minimālo ienākumu. Tāpat jāpasvītro, ka gan SVF, gan SAO bija uh, izstrādājuši savu pieju, savukārt minimālā ienākuma noteikšana varētu veicināt izaugsmu un nevienlīdzības eh, samazināšanu. Tāpat eh, valstis, kurās pastāv minimālais ienākums, ir vieglāk pārdzīvojušas finanšu krīzi un vajadzētu arī paredzēt automātiskos eh, stabilizatorus. Turklāt no savas puses piebildīšu, ka iepriekšējā sasaukumā komisija arī bija sagatavojusi savu devumu šajā sakarā. Un visbeidzot, runājot par tā saucamu universālo minimālo ienākumu, jāņem vērā tas, ka Šodien ir jābūt bāzes ienākumam. Pilsoņu iniciatīva bija uzsākt šajā sakrā 13. gadā. Franču parlamenta augšpalāta strādāja pie šī jautājuma un tiek aicināts komisiju šo pieredzi izvērtēt. Un visbeidzot, ekonomiskās solidaritātes jautājums, un cīņa pret nevienlīdzību ir būtiska, it īpaši brīdī, kad Eiropā uh, sāsinātā uztver nevienlīdzībām apdraud Eiropas projektu. No savas puses piebildīšu ar jūsu atļauju priekšsēdētājus papildus uh, iepriekš minētājam. Uh, Eh, un tam, kas ir tik norādīts Figereido desmitā gada ziņojumā, jautājums par definīciju šim minimālajam ienākumam vai minimālajai algai ir būtisks, jo nereti tiek piedāvāta atsauce uz mediāno algu un ņemot vērā atšķirīgos līmeņus dalībvalstīms, atsauci uz nabadzības līmeni ir būtiskāka. Thank you. I don't see. Paldies. ECR grupas vārdā Lukekungs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzende. Paldies priekšsēdētāji un pateicos arī referentam par sagatavoto viedokli, atzinumu Un uh, es uh, gribētu teikt, ka šis atzinums vairāk atgādina goe grupas viedokli un būtu vēl jā, daudz jāpiestrādā, lai uh, varētu gūt vairākumu atbalstu šim dokumentam. Un es uzskatu, ka ir jānošķir jēdzieni nabadzība un nevienlīdzība. Tagad šie abi divi jēdzieni tā kā. Uh, tiek uh, salikti kopā šajā uh, atzinumā, ir uh, varbūt arī grūti izmērīt, kas ir, nu, pie samērīga nevienlīdzība sabiedrībā. Un, protams, ir jābūt arī stimuliem organizēt uh, Uh, sāprātīgu darba dalīšanu sabiedrībā un uh, pārāk liela vienlīdzība var uh, liela, stipri negatīvi ietekmēt ekonomikas efektīvu attīstību, un mums būtu uh, vairāk jāpievēršas nabadzības apkarošanai un jāatsakās no šī otra uh, jēdziena uh, nevienlīdzība, ko ir grūtāk definēt. Un, uh, protams, nabadzība uh, šeit ir definēta tā relatīvi mazākās uh, 60% no uh, vidējiem vai mediāniem ienākumiem uh, valstī. Un uh, būtu nabadzība jāskata neatkarīgi no šīs uh, labklājības sabiedrības. Protams, vienmēr ir arī jautājums, uh, runājot par minimāliem ienākumiem, cik lieliem tiem ir jābūt un ir jābūt minimālo. Uh, Uh, ienākumu uh, ir jāgarantē, bet tā, tam ir jābūt mazākam nekā minimālai algai, vai arī, uh, teiksim, uh, ja nav minimālās algas, tad uh, zināmā mērā minimāli garantētie ienākumi ir uh, saprātīgs risinājums. Man pietrūkst šajā dokumentā vai, teiksim, uh, ko es uh, gribētu uh, uzskatu, ka par daudz uzmanības ir uh, pie, pievērsts atzinumā pārdalīšanai valsts iekšienē, ko īsteno valsts jo um, tie papildu ienākumus vajag uh, nodrošināt ar ekonomikas izaugsmes starpniecību. Ir jārada iespējas gūt papildus ienākumus, nevis uh, to darot tā, ka valsts uh, pārdala bagātības. Un ir tādēļ atbilstoši jāorganizē darba tirgus. Atzinuma autors uzsver arī to, ka ir jābūt uh, Uh, pragmātiskai pieejai vai atbalsta ienākumiem. Mēs nevēlamies tāpat laikā, lai uh, šī algu skāla tiktu reducēta, lai būtu iespējams uh, gūt tikpat liels ienākums nestrādājot, kā tiem cilvēkiem, kas strādā un pat patēra. Tāpat būtu jādomā par to, lai patēriņš netiktu finansēts no uh, aizņēmumiem. Un ir jāraugās arī uz fiskālo stabilitāti, jo ir uh, vairākas valsts Eiropā, kam ir uh, pārāk liels parādu sloks. Paldies! Paldies! Neredzu, ka kāds gribētu izteikties no Alde grupas. Urtas un kungs no zaļajiem lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies! Es pirmkārt vēlos pateikties Viegas eh, kungam par sagatavoto ziņojumu, kas, eh, kuru mana grupa uzskata par ļoti labu pamatu, lai turpinātu strādāt pie ļoti būtiska Eiropas uh, Eh, tematu, eh, kas turpina eh, jau pirms kāda laika iesākt to darbu pie minimālā ienākuma, un es gribētu norādīt atsevišķus būtiskus elementus. Mēs visi apzinām, un arī deputāte Bereses sacīja, ka mums ir jāmeklē mehānismi, balstoties uz kuru mēs varam ne tikai mazināt nabadzību un nevienlīdzību, bet arī, lai pilsoņi saprastu, aptvertu to, ka Eiropas līmenī tiek veikti pasākumi un spērtu soļi, lai problēmas risinātu. It īpaši risinātu šo uh, problēmu, kas ir kā ahilei papēdis daudziem eiropiešiem. Un tas ir ļoti būtisks mūsu Eiropas projektam tuvāko gadu laikā. Un tāpēc mūsuprāt visi punkti atzinumā ir pareizi. Turklāt mums vēl šķiet, ka vajadzētu eh, norādīt, cik nozīmīgas ir šīs nabadzības biržas ar 23% bezdarba, kas pastāv daudzās dalību valstīs. Tāpat ir eh, jāpie eh, skaita vēl citi rādītāji, kā bagātības samazināšanās arī veicina šādu parādību, kā arī ir ļoti būtiska norāda no SVF, kā eh, atalgojuma pieaugums par 20% nodrošina 1% IKP pienaukumu pretējā virzienā. Uh, ir vērojama pretēji tendence samazinoties atalgojumam par attiecīgajiem prontiem samazinās IKP un eh, izaugsmes līmenis, eh, tas ir lasāms SVF pētījumā. Eh, un tas ir veistījums, kas mums tīri ekonomiskā ziņā ir jāiekļauj. Bez tam vēlos vēl pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Mēs vēlēsimies uzdot vēl atsevišķus jautājumus viņam par to, kā ir jāpētī mehānisms, lai noteiktu minimālo ienākumu, kas būtu atšķirīgs, kas varbūt Sobijā Somijā jau līdzīgi pasākumi tiek veikti minimālā ienākuma nodrošināšanai, un pēc tam mēs arī domājam par priekšlikumu komisija nāk klajā ar direktīvu šajā jomā no manas puses. Tas ir viss, un mēs cerīgi raugamies uz sadarbību ar referentu. Paldies! neredzu citu grupu pārstāvjus, neviens arī nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, tad nu vārds referentam. Lūdzu, Jēkas kungs. Eh, eu eh, tomei nota de. Es pieņēmu zināšanai ieteikumus, kritiku, viedokļus. Es domāju, ka tie visi ir ārkārtīgi būtiski. Uh, ir skaidrs, ka mēs runājam par aspektiem, kas ir jāiekļaut tekstā. Šobrīd darbs ir eh, nepabeigts, eh, tas ir atvērts ieteikumiem, papildinājumiem. Uh, jo mēs vēlamies, lai šis būtu ekon komitejas atzinums un ne tikai daļas no ekon komitejas. Un saskaroties ar šodien dzirdēto, es domāju, ka ap ir eh, spēkā visi nosacījumi, lai mēs varētu atrosti, atrotīt piedurknes un sagatavot tekstu, kas būtu konsensāls. Tomēr ir viens aspekts, kas, manuprāt, ir jāpasvītro. Tas ir eh, nepieciešamība eh, pieņemt eh, zināmā mērā to, ka tirgus ir atbildīgs pār atsevišķiem nabadzības fenomeniem, pār atsevišķiem algu samazinājumu par skaitu, ka šeit ir uzskaitītie skaiti, ir objektīvi. Tad, kad mēs runājam par to, ka 23% dzīvo zem nabadzības līmeņa, tad uz šādu situāciju ir jārieģē, jo, ja mēs uzsāksim debats par plašākiem jautājumiem, par politikām, kas iekveidotas pieprasījuma vai piedāvājuma jomai, un mēs runāsim par to, kāda ieteikuma varētu pārlāk dāsnai būt eh, politikai uz darba tirgu. Eh, ja mēs aiziesim šajās plašajās stālēs, tad būs daudz grūtāk sagatavot tekstu, kas konkrēti norāda uz trūkumiem tirgus darbībā, uz realitātēm, kas šokē daļu sabiedrības, kas aicina veidot politikas, lai varētu mazināt šādu ietekmi un piedāvāt ģeneriskus, visaptverošus pasākumus. Protams, es piekrītu eh, tam, kā dalībvalstīm ir pamatloma šajā jomā un kā to nevar nomainīt ar pilnībā centralizētu pieeju, taču es domāju, ka šeit mēs varam izveidot uh, kopīgas vadlīnijas, lai parādītu parlama viedokli un atzinums attiecībā uz šo skumjo parādību, un tas būtu signāls sabiedrībai, ka parlaments apzinās šo problēmu un ka tas vēlas piedāvāt orientējušas pasākums, lai varētu šo parādību uh, apkarot. Un visbeidzot komentārs par nabadzību un nevienlīdzību, par ko ir tik daudz jau runāts. Nevienlīdzība ir parādība, kas atspoguļo realitāti. Šeit mēs runājam par realitāti jebkurā valstī, vai tā būtu Lisahāras, Āfrikā vai Eiropas centrā un tomēr nevienlīdzība pastāv un norāda, ka pastāv bagātība. E, šīs parādības, par tām mēs nerunāsim šobrīd dziļāk, bet ir cēloņi tam, kas noved pie tā, ka šī bagātība nav, netiek pienācīgi pārdalīta, un līdz ar to tajā vienā valstī, vienā kontinentā ir klases, kas ir daudz augstāk eh, un labāk situētas, ko nevienmēr izskaidro ekonomiski eh, pamatojumi. Un tāpēc es šo domu vēlējos piebilst un pateikties visiem par komentāriem un norādīt, ka esam gatavi darbam. Maču. Liels paldies! Atvainojos tūkiem, saka priekšsādātājs, bet nu arī varam slēgt sanāksmi. Termiņš grozījuma iesniegšanai 4. maijas, grozījuma izskatīšana 29. maijā, balsošana ekon 8. jūnijā, balsojums Empel notiks 22. jūnijā savukārt, un plenāra sesijā balsojums gaidāms oktobrī. Liels paldies! Slēdzam sanāksmi un atsākam darbu rītdien 19.30. Tad būs uzklausīšana.